nepieciešams. Mums ir nepieciešama ilgspējīga ražošana, kurus patērētāji var atļauties un kurus var turpināt arī ražot nākotnē. Tikai tā mēs nodrošināsim progresu. Paldies! Thank you, well... Paldies, Delangas kundze. Līdz ar to mēs beidzam šo jautājumu darba kārtībā. Paldies visiem, kas runāja. Nākošais jautājums rīt balsosim, un nākošais jautājums darba kārtībā ir vienas minūtes runas Pirmo, pirmajam dodu vārdu Iturgazam Angulo kungam. Amigos, el... Priekšsēdētāji, es gribu no, arī izvirzīt savu kandidātu Saharovu balvai. Mēs tiešām vēlamies, lai arī mēs varēsim atzīmēt to, ka Kubā mēs vēlamies panākt mieru, un lai nebūtu tikt eh, izmantot vardarbība, mēs gribam panākt izlīgumu, un mēs esam gatavi arī virzīt progresu. Šīs nozīmīgās pārmaiņas, kas šobrīd tiek pieprasīts, tas katrā ziņā šobrīd ir, ir kopiešiem svarīgākais uzdevums. Priekšsēdētājs saka, ka viņš diemžēl nedzird uh, tulkojumu vai vēl kādās citās valodās. Varbūt mēs varētu vēlreiz no sākuma. Nu, ja, ja drīkst, tad es tomēr gribētu visu savu minūti. Lūdzu, runājiet lēnāk, jā. Dāmas un kungi, es vēlos jums nodot ziņojumu nolasīt ziņojumu no Sakara balvas ieguvējas iepriekšējā gadā. Godātie draugi, godātie kolēģi, mēs runām par jaunu ceļa sākumu, atsakoties no vardarbības un nienaida. Mēs tiešām uzsveram nozīmīgos soļus, kas ir jāspēr, lai panāktu izlīgumu. Beidzamās izmaiņas, kas tagad mums tiek ierosināts, tiešām ir nozīmīgs progress arī kubiešu sirdīs un prātos. Uh, Tomēr ir lietas, kas vēl ir jāizdara. Ir jānodrošina vārda brīvība un pulcēšanās brīvība, ceļošanas brīvība, darba brīvība, arī iespējas piedalīties kultūrāla un ekonomikas not norisēs. Visas šīs lietas, diemžēl, arvien nav īstenotas Kubā. Daudz cilvēku arvien tiek vajāti, ja viņi iestājas par savām tiesībām, un bieži vien viņi tiek iemest cietumos. Līdz ar to solidaritāte ar Kubu ir svarīga pašai Eiropai, un uz to mums ir jāuzstāj. Tāpat arī mums ir jānorāda, ka Kubai ir svarīgi turpināt šīs reformas. Daudzas lietas jau ir uzsāktas, daudz pilsoniskās iniciatīvas šobrīd Kubā nodrošina mums jaunas cerības. Mums tās ir ļoti jāatbalsta. Un konsekventi es aicinātu jūs tiešām turēties pie šīs pozīcijas. Paldies! <coughs> Paldies!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 ak teda predseda vlády členského štátu európskej únie hovorí na verejnom zhromaždení vtipy o Ja Eiropas Savienības eh, deputāts joko publiski par Hitleru un dara to pozitīvā gaisotnē vai pozitīvā, ar eh, pozitīvu pieeju, tad šāda veida darbības ir jānosoda. Jo tā nav civilizēta sabiedrība un civilizētas sabiedrības līderis. Es gribēju pateikt Berluskona kungam, ka viņa muļķīgie joki ir vai nu zīme, ka viņš ir traks, vai ka viņš vienkārši neciena demokrātiju un cilvēkus. Paldies. Tagad Alfāno kundzei lūdzu. Alfāno kundze lūdzu. Priekšsēdētāji. Paldies. Itāļu avīzes ir publicējušas dokumentus par Viti Čentimino, bijušo mafiozi no par, par Lermo un par to, kas uh, Silvio Berlusconi ir ar šo te cilvēku biedrojies un viņiem ir vienāda mafijas pieeja. Un tas neļauj mums noskaidrot, kas notika 1980. gadā, kad tika noslapkavots cilvēks, mēs nesam vēl panākuši to, ka ir beigušies mafijas uzbrukuma un mafijas slepkavības. Un situācija, kurā Itālija ir nonākusi, ir kaunpilna. Tur jau vasala, kas tika, ko nogalināja komorus eh, pārstāvji ir cilvēks, par kuru mēs bažījāmies jau ilgu laiku, un mēs vienkārši nevaram pagriezt muguru tam, kas notiek Itālijā, Sicīlijā un arī citās Itālijas daļās. Un kaut kas ir jādara, ja valsts valdība dara kaut ko šādi. Tremokulus kungam uz vienu minūtu vārds lūdzu. Paldies, darbie kolēģi, droši vien zināsiet, ka Mums ir nepieciešams saglabāt vidi, zaļo vidi, gan apkārtējā vidē, gan dabai. Un ir eh, nepieciešams domāt par lielām pilsētām. Diemžēl lielās Grieķijas pilsētas zaudē savu zaļo klājumu 30, 30, 30% apmērā. Mums bija apstādījumi zaļumi, kur parki, kur bija iespējams tautē atpūsties, tā arī netālu no attēna lidostas bija šāda zaļā zona, bet diemžēl tā pazūd 29. lapusē Grieķijas valdības memorandā ir rakstīts, ka nepieciešams uh, valsts mantojumu pārdot, lai sektu valsts deficītu. Uh, bet uh, šie, šī zaļā zona ir jāizmanto sabiedrības labklājībai un ir nepieciešams uzdot sev jautājumu, vai Eiropas institūcijas var samierināties šādu nekustamā īpašuma pārdošanu, ko veiks valdība. Tālāk nākamais runātājs, viena minūte, Necka kungs. Dāmas un kungi, Polijas tauta ir noraizējusies. Par to izmeklēšanu, ko Polijas autokatastrofas lietā veids Krievijas puse. Krievijas puse nenodod Polijai vajadzīgos dokumentus, ir milzīga kavēšanās, un Krievijas puse vilcinās Un tas nav pieļaujams, nav pieņemams. Mums ir jāpadara šī izmeklēšana par starptautisku, lai Eiropas Savienība un Eiropas parlaments varētu ietekmēt eh, šīs izmeklēšanas pātrināšanu. Mums ir jāizdara spiediens uz Krieviju, jo es domāju, ka bez šāda starptautiskā spiediena, bez Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības spiediena eh, šī izmeklēšana netiks veikta pienācīgi. Paldies! Tālāk Ferēras kungs lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. Depois do descalabro. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu par finanšu krīzi, par finanšu uh, Eh, spekulācijām, neraugoties uz šiem pasākumiem, kas tiek izvērti finanšu tirgu, joprojām šajā eh, nedēļas nogalē mēs dzirdējām haotisku informāciju no komisijas, mēs redzam, ka krīze turpinās, galveni instrumenti, ko mēs izmantojam, tie tiek izmantoti, mēs izmantojam gan derivāts, gan hedge fonds, dažādas ķīls, kredīts, un tad vēl ir nodokļu paradīzes, kas joprojām turpina pastāvēt. Mums vajag pievērst tam visam uzmanību šajā krīzes situācijā. Situācija turpinās, neraugoties uz sociālo un finansiālo vardarbību, ko mēs redzam visā pasaulē. Cilvēki jau ir samaksājuši milzīgas summas. Uh, Visās valstīs, Portugālijā, Francijā, Grieķijā, visā Eiropā cilvēki milzīgs nomas izsamakārši bankām joprojām cieši. Un viņi arī turpina protestēt pret šo sociālo, sociālo netaisnīgumu. Tālāk, Batena kungs. Viņš ir pirmais politiķis savā vēsturē, kas ir ieterpies savas partijas krāsās. Šķiet, ka Kleiga kungs, premjerministra vietnieks, drīzuma paziņos, ka viņa koalīcija piekrīt cilvēktiesību lēmumam atbrīvot karalienes eh, ieslodzītos. Viņš teica, ka būtu ļoti slikti, ja šādu liegumu noņemtu eh, universāli. Un viņ, Tātad tas ir milzīgs apvainojums visiem tie, kas ir neievēruši likumdošanu, viņiem ir tiesības arī vēlēt nākamajā neatk neatkarīgās partijas manifestā. Acīm redzot, būs iespēja arī apelēt par šādu likumu. Um, Tas ir atkarīgs no līdera. Apvienotā karalistē ir tālāk Molcer kungs, vienu minūti lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos šodien runāt par pārobežu centrālo Adrijas reģionu. Mēs runājam pat tad arī par eh, Sloveniju un Veneciju, līdz Veneciju, šo geogrāfisku apgabalu, kas tiešām arī ir veidots jau vēsturiski, veidojies par vienotu uh, kodolu. Uh, Un beidzamos gados ir izdevies panākt tiešām arī mierpilnīgu sadarbības veidu, arī atsaucoties uz vācu kultūru un arī sloveņu kultūru, un miermīlīgā ceļā panāktais ir arī apbalvots ar nozīmīgu balvu. Uh, Un līdz ar to arī, ja mēs skatāmies, ka Slovenija tomēr neatrisina jautājumu ar Horvātiju, šis robežu jautājums ar vienu nav atrisināts. Slovenija nobijusies, ka viņi zaudēs to būtisku savu teritorijas daļu, taču mēs gribam norādīt, ka tas tomēr atsauc arī uz 20. gados panākto mierizlīgumu, kur arī toreiz piedalījās Austrija, un toreiz tas bija saskaņā ar Austrijas konstitucionālo līgumu. Līdz ar to Mēs nedrīkstam pieņemt šādus starptautiskajām tiesībām pretrunīgus lēmumus, kas būtu vērtējami negatīvi. Paldies! Nikolais Kūkums tālāk lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să semnalez Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju jums pavēstīt par kādu ļoti svarīgu problēmu Rumānijā. Šī problēma izpauž arī citās dalībvalstīs. Tā ir ļoti smaga situācija kas apdraud mazos un vidējos uzņēmumus. Tas ir krīzes kontekstā. MVU uzskata, ka līdz 10% uzņēmumu, kas kas būtu gatavs saņemt Eiropas Savienības finansējumu, nevar to piesaistīt, tāpēc, ka nevar nākt lajā ar uh, līdzfinansējumu. Un šeit ir jāņem um, vērā šīs abas puses, ka gan dalībās, gan Eiropas Savienība no abām pusēm viņam vajadzētu definēt jaunus pasākumus, lai atbalstītu mazos vidējos uzņēmumus, lai tie varētu realizēt savus projektus. Paldies! Paldies! Tālāk Tičau kundze. Paldies! Tagad mēs tad, kad mēs pārskatījām 2007. un 2013. gada finanšu perspektīvu, mēs runājām par to, ka ir nepieciešams stiprināt sadarbības ar institūcijām, lai arī izcinātu finanšu un ekonomiskās problēmas. Šobrīd Lisagon, Lisabons programma tiek īstenēta un 2020. gada perspektīva ļauj mums pārskatīt šo jautājumu jaunā gaismā. Mēs gaidām elastīgu attieksmi no Eiropas institūcijām. I, jo dalībvalstis eh, gribēs redzēt arī attiecīgo programmu pārskatu. Šī krīze pieprasa noteikts pārmaiņas sakarā ar budžetu, tas, lai finansētu prioritārās nozeķi. Un šajā ziņā ir nepieciešams pasvītrot eh, arī solidaritāti, efektivitāti enerģētikas jomā, transporta jomā, lauksaimniecības jomā. Ir jāstiprina infrastruktūra, tīpaši lauku rajonos, un ir jādara viss, lai veicinātu darba vietu radīšanu. Pavanovs kundze, lūdzu. Mr. President, Mr. Commissioner, dear colleagues. Izskandī... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību nozīmīgam cilvēktiesību pārkāpumam, ar ko ir saskāries Bulgārijas pilsonis, kurš tiek apsūdzēts noziegumu izdarīšanā. Viņš bija students, kas tika arestēts, aizturēts 3. jūnijā un viņam izvirsīta apsūdzība par piedalīšanos nosedzīgā nodarījumā. Tomēr ir citi liecinieki, kas ir apliecinājuši, ka viņš atradās tajā brīdī lai, laikā mājās un arī vēlāk izdarīja iepirkās. Un šo iepirkšanās brīdi ir fikšēs arī drošības kameras. Tomēr viņš tika aizturēts uz 70 dienām. Tajā laikā uh, Policija nevēlējās iepazīties ar novērošanas kamerām, kas uzstādīta šajā veikalā, kur viņš iepirkās. Un līdz ar to es uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepieņēmams precedents, kas pierāda cilvēktiesību pārkāpumus, kas īstenībā ir kļuvuši par rutīnu Bulgārijā. Uzskatu, ka šāda personas aizturēšana nav attaisnojuma. Tāpēc jāpanāk lielāka sauskatāmība iekšlietu ministrijā. Greskundz tālāk, lūdzu. Priekšsēdētāji jau 50 dienas, 13 mapuši ieslodzīto pavada savu laiku bada streika. Viņi cenšas protestēt pret to, ka viņiem nav nodrošināta viņa tiesība īstenošana. Eh, parlaments jau ir runājis par šo konvenciju, eh, par to, ka. Par to, ka cilvēks nedrīkst sodīt par to, ka viņi dzīvo noteiktā teritorijā. Diemžēl Čīlī cilvēku tiesības netiek respektētas un attiecīgi mapuči iedzīvotāji tiek represēti. Šie mapuči ciltī pieder savi zemes resursi un ir nepieciešams arī respektēt viņu tiesības, lai parlaments to dara. Mums tāpat kā Mm, apvienotām nācijām ir jāpievienojas starptautiskiem nolīgumiem, kas liek respektēt arī dažādu cilšu tiesības. Paldies! Paldies! Tālāk Portaša kungs. Paldies priekšsēdētāji! Pirms diviem gadiem bankrotēja Lehman Brothers banka. Mēs redzējām, ka tas izraisīja gan sociālo krīzi, gan da dažu daudzu biržu sagruvumu. Tas ietekmē gan Eiropas Savienības iedzīvotājs, gan arī visas pasaules eh, cilvēkus. Eiropas Savienība arī sāk īstenot eh, drastiskus taupības pasākumus, tomēr jāsaka, ka rezultāts nav apmierinošs. Eh, nevienmēr īstenotie pasākumi ir taisnīgi no ekonomiskā viedokļa Šogad parlaments ir apstiprinājis papildu pasākums, lai uzraudzītu finansiālo sistēmu un finanšu produktus. Ir pienācis laiks bankām īstenot noteikums, nodrošinot savu darbību ar adekvātu kapitāla rezervi. Nevajadzētu pieļaut banku spekulēšanu ir noteikti pasākumi, bet tie netiek īstenot, tie nav adekvāti, ir atlikti, to iznošana atlikt uz ilgu laiku. Mums ir nepieciešams izpildīt visu līdz 29. septembrim. E, tālāk, nākamais runātājs bija Kadikungs nav. Tagad Morvai kundze. Paldies, priekšsādātāji. Vai jūs varat izsabāties tādu situāciju, ka ir tādi upuri, kas ir cietuši no milzīgiem noziegumiem, kas ikdienas piedzīvo vardarbību, piedzīvo seksuālo vardarbību. Tā ir briesmīga vardarbība. Bieži vien viņiem arī tiek izteikti draudi. Tas ir visdrausmīgākā veida vardarbība, ko šīs sievietes piedzīvo ikdienas. Un tā ir īstenībā vardarbība, ko viņi piedzīvo savās mājās. Tātad ģimenes vardarbība, un tas katru dienu prasa jauns upurus. Un arī beidzamā nedēļā mēs esam piedzīvojuši to, ka arī pie mums tas ir aktuāli. Un bieži vien tās ir situācijas, kurās sievietes vispār nesaņem nekādu atbalstu, jo policija bieži viņu prasības un palīdzības sauciens neuzklausa nopietni. Cieši arī bērni. Bieži vien ir tā, ka bieži sievietēm tiek atņemti bērni. Tāpēc uzskatu, ka visiem Eiropas parlamenta deputātiem ir jārīkojas, lai mēs tiešām arī sargunzējam šās situācijas diskusijas par uh, situāciju, kas ir nepieņemama vardarbība ģimenē. Paldies! Paldies! Tālāk Tačērs kundze. Piedošana kungs, taksērs kungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Katru reizi, Portugāle ir cietusi nozīmīgus zaudējumus mežos, eh, skāras ugunsgrēks šovasar, un tāpat arī liela zaudējuma lauksamniekiem nodarīti. Un to galvenokārt ir skāruši divus iedzīvotāju grupas. Vairāk nekā 9000 ugunsgrēku tika reģistrēti šajā gadā, kas ir vairāk kopš 2000, kā ne, jebkad kopš 2006. gadā. Tāpēc mums jāmeklē jauni risinājumi. Mēs esam jau atraduši vairākas programmas un iespējas, kā mēs varam apcēst ugunskrēkus. Tomēr ir jārēķinās ar vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Un mēs redzējām, Azūru salās ir vislielākās grūtības. Arī augustā ugunsgrēki tur nodarīja vislielākos kaitējumus, un tāpat arī Madeiras salās ir jāsniedz visi iespējami palīdzību. Paldies! Es um, nemaz nepriecājos par to, ka šeit stāv jūs priekšā, kamēr notiek notikumi manā valstī ir 6,5% bezdarbs. Interesting. Procentu likme ir eh, ļoti milzīga un, un arī aizņemšanās izmaksas ir ļoti augstas. Un mani vēlētāji vaicā, ko mēs šeit darām un kā mēs ar to tiekam galā. Mēs esam mankārīgi, tāda ir atbilde. Eh, komisijas pārstāvji nesen pieprasījuši slēgt eh, zombiju banku, īru banku kaut kā. Un tas noteikti ietekmēs manas valsts nākotni. Tas viss izmaksāts divi miljardi, pēc tam pieci, pēc tam desmit. Un tagad šī banka maksās mums jau 40 miljardi. E, cilvēki ir pacietīgi, bet tikai ar ECB bankas palīdzību un ar politiskās stabilitātes e, palīdzību mēs varēsim palīd palīdzēt mūsu valstī pārvarēt šo krīzi, kas ir saistīta ar ministru. Maiņu. Tālāk nākamais Tačin kungs. Podpod predsednik, ta vikend so Slovenijo prizadela huda deževja, ki so. Paldies priekšsādātājiem. Slovenija nesen piedzīvoja milzīgas nokrišanas lielas lietas, kas ir atkal radījusi plūdus un arī līdz ar to ekonomisko zaudējumus. Upes ir pārplūdušas un ir ir pārsniegti ūdens atzīmes augstākie rādītāji simts gadu laikā. Un tas arī prasīja cilvēku upurs, un viss cilvēki, kas noslīka, bija īstenībā atradās automašīnās. Ljubljanā vairāk nekā 1200 dzīvokļu šobrīd pat ar vienu atrodas zem ūdens. Infrastruktūra ir smagi cietusi. Mēs esam maza valsts, un šīs seks ir salīdzināms ar tām dabas katastrofas sekām, kas ir skārušas uh, arī Centrāla Eiropas valstis agrāk. Es vēlējos šīs bažas arī darīt jums zināms, jo uzskatu, ka Eiropas parlamentā mums būs arī pie šiem jautājumiem jāatgriež runāt par seku novēršanu. Paldies! Jā, paldies, ka pievērsāt mūsu uzmanību tam. Nākamais runātājs - Zondegārds. Lūdzu! Paldies priekšsēdētājiem! kopš mūsu iepriekšējās sesijas vairāk nekā 50 kurdu mēri Turcijā ir zaudējuši savu brīvību, viņi ir ieslodzīti. Un kāpēc? Tikai tāpēc, ka viņi parakstīja atklātu vēstuli Dānijas premjeram. Tik absurdas situācijas var veidoties Turcijā, kas ir ja, pie, arī kandidāta valsts iestāšanās sarunām ar Eiropas Savienību. Un šāds absurds situācijas turpinās. 18. oktobrī ieprie, plānots ir, ka tiks eh, tiesāti vairāk nekā simts kurdi, ieskaitot arī pilsētu mērus un arī cilvēktiesību organizācijas vadītājus, kas iespējams pat saņems ieslodzījumu uz mūžu Tieši tāpēc es priekšādētāju aicinātu, lai Eiropas parlaments piedalās šajās tiesas sēdēs. Jā, paldies. Zaborskas kundze tālāk. Priekšādētāju kungs, komisāra kungs. Romu deportācija no Francijas ir skaidrs signāls, ka Eiropa un valstis nespēja atrast pareizus risinājumus problēmu risinājumam. Bet Romiem īstenībā tas nozīmē ar vien sāsināt situācijas, milzīgu nabadzību, solidaritātes trūkumu. Viņiem vajag mūsu atbalstu. Māca bērniem, arī slim bērni, tiek izolēti tādās situācijās, ka viņi nespēja palīdzēt paši sev. Nav runa tikai par naudu. Tas īstenībā ir jautājums par to, ka mums ir jāsāk uzvesties, kā Eiropas kopienai, kas rūpējas par citiem. Tāpēc mums ir jāskatās, kā mēs varam iesaistīt daudz brīvprātīgos, kas arī varētu palīdzēt cilvēkiem, kas ir sociāli atkarīgi no citu palīdzības. Meklēsim šādus brīvprātīgus, lai atrastu izēju no šī abortā loka. Paldies! Tālāk Blinkevičūts kundze, viena minūte. Ačiū, poņa pirmininkė, gerbiami kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji, <clears throat> dargie kolēģi, kad Manas valsts parlaments noraidīja likumdošanas grozījumu, kas noliedza jebkuru vardarbību pret bērniem, ieskaitot fiziskus sodus. Tas demonstrē vēlreiz, ka mūsu sabiedrībā dominē neiecietība pret pašiem vājākajiem sabiedrībā, kā arī ir pilnīga neizpratne par bērnu tiesībām un brīvībām. Ir nepieciešams steidzīgi reaģēt, lai aizsargātu bērnu tiesības. Ļoti eh, daudzi manā valstī vēl uzskata, ka iepļaukāšana ir tā kā norma, ka tā ir daļa no, no bērna audzināšanas. Pilnīgi nepiekrītu, mēs uzskatām, ka vardarbība izraisa milzīgus riskus cilvēka veselībai, sociālajai attīstībai. Bērni ir mūsu sabiedrības pati neaizsargātā grupa, tāpēc padomē un komisijai vajadzētu uh, pastiprināt pasākumus, vajadzētu ieviest obligāts normas visās dalībvalstīs, vajadzētu strādāt kopā ar dalībvalstīm, lai novērstu vardarbību pret bērniem. Paldies! Tālāk trijām tapa Līdesa kungs lūdzu. Es gribēju vērst jūsu uzmanību uz kādu iniciatīvu, kas mums ir zināma Tomēr vajadzētu atbalstīt vēl vairāk no mūsu puses. Tā ir eh, institīva, ko mēs saucam par Eiropas Savienības modeli, eh, kur tiek stimulēta eh, jauniešu iesaiste Eiropas Savienības projektos. To mēs varētu veicināt caur Strāsburgu. Mums vajadzētu iesaistīt visus uh, kas grib iesaistīties šajā mums zināmajā Eiropas Savienības integrācijas procedūrā. Mums ir jau ziņojums par šo jauniešu Eiropas modeli, un mēs gribētu, lai mūsu darbs tiktu plašāk atzīts. Un būtu labi, ja lielāks skaits e, tiešām cilvēku atbalstītu šo iniciatīvu, jo mēs šeit runājam par Eiropas Savienības nākotni. Tālāk Melokungs. Sr. Presidente, a decisão recente do Conselho de abrir o mercado à União Europeia. Nesenais padomas lēmums atvērt Eiropas Savienības tirgu tekstilu izstrādājumiem, kas nāk no Pakistāns. Tas apdraud 20% no Portugāles tekstilu industrijas, ļoti daudz darbiniekus. Eh, tekstila industrija Portugālē ir tikpat svarīga kā automobiļu industrija Vācijā. Tātad tagad mēs redzam zīvu konkurenci ar Pakistānas precēm. Protams, ļoti grūti konkurēt, jo Pakistānai ļoti zemes dabas spēka izmaksas, arī materiāli maksā zemu. Izēvielas tātad ir lētāks. Un mēs zinām, ka Pakistānā tekstīla industrijā tiek nodarbināti tūkstošiem bērni. Tā ir ļoti negodīga konkurence. Starp citu, šāda konkurence neskar citas nozars, un mēs gribam izteikt savu protestu pret šādu situāciju, un Eiropas parlamentam vajadzētu pievērst tam uzmanību. Es ceru, ka parlaments diskutēs par šo jautājumu pēc iespējas ātrāk. Tālāk Kutas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Sociālajā Eiropā ir ļoti grūts brīdis. Mums ir taupības pasākumi visur, un ir daudz streiki, streiki, kas skar izglītības darbiniekus un transporta darbiniekus, piemēram, Francija, uh, ir arī streiki Grieķijā, Rumānijā, arotbiedrības streiko, un tas viss ka mēs gribam cīnīties par mūsu mērķi, tas ir ekonomiskā izaugsme. Bet šo izaugsmu ir jāpavada darba vietu radīšanu. Un atbildība par izēju no krīzes ir mūsu kopīga atbildība. Mums solidāri jāmeklē izēju kopīgiem spēkiem visā Eiropā. Mums ir jāatbalsta tās valstis, kuram ir tīpaši liels grūtības, ir Izejot no krīzes, mums ir arī jācenšas mīkstināt sociālā ietekme, ko izraisa taupības pasākumu. Paldies, Fažon kundze. Najlepša hvala. Spoštovani, ogorčenost, jeza, razočaranje so besede. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es esmu sarūktināta, es esmu dusmīga. Tie ir vārdi, kurus es varu teikt par to, kad tika publicēts eh, posteņu sadalījums ne tikai tāpēc, ka Slovēnija izslēdza no pirmā at, no pirmās atlases kārtas, bet tāpēc, ka 29 galvenās pozīcijas tiks piepildītas ar kandidātiem no četrām dalībvalstīm. Man liekas, ka tās ambīcijas un vēlme strādāt jaunajās dalībvalstīs ir daudz lielāka nekā vecajās. Un ins visās institūcijās augstākie posteņi vienmēr tiek veco dalību valstu pārstāvjiem. Tā ir nepareiza politika, jo viņa neuzklausa jaunās dalību valstis. Mēs esam šeit, lai pieņemtu lēmumus kopā. Un šim būtu jākalpo kā kritikai Jo šeit nav runa par jaunu schēmu ieviešanu. Mums ir jābūt spēcīgiem kopā, mums jāpavienojas, jo mūsu balstī ir jābūt 27 balstu vienotai balsī. Paldies! Mato kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Drīz mēs runāsim par eh, brīvās tirzniecības nolīgumu ar Merkosūru. Skatoties uz līgumu ar Peru un Kolumbiju un grūtībām, kas mums bija ar Kanāriju salu nolīgumu, eh, Kanāriju banāniem, tagad mēs slēgsim jaunu lauksaimniecības līgumu ar Maroku, tiks palielināts tomātu kvotas un sezona būs no maija līdz oktobrim, nevis visu gadu, un būs jauns ieviešanas, ieviešanas režīms šiem tomātiem. Man liekas, ka tas būs letāls daudzām Spānijas provincijām un arī Kanāriju salām, un komisija to ļoti labi zina, un komisija nevar vienkārši skatīties uz citu pusi. Un viņa piedāvā mums šo jauno nolīgumu tad, kad jau esošais nolīgums ir apmierinošs. Mums ir jānodrošina, ka ir ieviesta ieviešanas maksājumu sistēma, jo komisijas uzdevums ir aizsargāt lauksaimniecību, kā tas vajadzīgs. Paldies! Lichtfrīd kungs nav savā vietā, tagad Ploms kundze lūdzu. Paldies! Es gribēju runāt par cilvēku tiesībām un par profesionālismu respektēšanu Eh, Rumānijas administrācija. Kopš 2009. gada, eh, kopš 2009. gada notiek eh, amatpersonu aizstāšana. Šeit ir kandidātu iecelšana un ļoti bieži ierēdnis ieņem amatu uz laiku pirm, bez konkursa. 2009. gadā eh, tika organizēts mm, konkurss uz augstākiem amatiem ierēdniecībā, un 2009. gada oktobrī tika pasludināti rezultāti, bet eh, diemžēl šīs kvalifikācijas neatbilst īstiem prasībām vajadzētu izdarīt tā, lai Eiropas parlaments uh, iz, izdara spiediedu uz um, Rumānijas valdību, lai valdības ierēģi būtu profesionālāki. Görka kungam vārds lūdzu. Köszönöm a szót, elnök úr! A közös külpolitika kezdeti sikerének könyvelhetjük el, hogy... Es vēlos norādīt uz kopējo ārpolitiku. Veiksmi būtu tāda, ja mēs tiešām varētu uh, norādīt, ka mēs aktīvi strādājam. Tomēr Apēdinoši ir tas fakts, ka līdzinējās vadošās pozīcijas tiek ieņem aiz, tas tiks sadalīts saņemot vērā reģionālo sadalījumu. Mēs redzam, ka tikai četri no līdzinējiem misiju vadītājiem būtu no jaunajām dalībvalstīm. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Mēs nedrīkstam skatīt jaunās diplomāts tikai pēc nacionālās piedarības arī. Mums tiešām vajadzētu arī vērtēt viņu profesionalitāti un uh, ļaut uh, tieši šādus kritērijus, objektīvos kritērijus arī izvērtēt kā galvenos. Aštons kundze norādījusi, ka viņa tiešām vēlas panākt arī visu pušu pārstāvniecību un grib norādīt, ka misiju vadītāji un to arī vēlāk otrie cilvēki misijās tik tiešām ie, iecelt saskaņā ar šādiem kritērijiem. Un tāpēc uzskatu, ka mēs nedrīkstam uzka pieļaut, ka parlaments tiek uzskatīts tikai par apstiprinošo formalitāti. Paldies. Thank you. Thank you very much. Um... Paldies. Marinesko kungs nav savā vietā. Tagad vārds tiek dots Kukan kungam. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia. Priekšsēdētāji, kolēģi, Lāmas un kungi, Eiropas Savienības paplašināšanās joprojām ir aktuāls jautājums. Mēs gaidam, ka tiks iekļauta arī Islande un Horvātija, un tas būs solis, kas uh, dos uh, iedvesmu cilvēkiem, kas vēlas redzēt paplašināšanās procesu turpināmies. Un tas kalpos arī par stimulu Balkānu valstīm, it īpaši šajos laikos, kad ir lielāka neskaidrība un ekonomiskā krīze. Pavisam nesen tika panākts eh, kompromiss starp Serbiju un jaunajām Eiropas Savienības valstīm un tika pieņemta rezolūcija ANO par Kosovas neatkarību. Un tas norāda uz Eiropas Savienības potenciālu, iespēju atrisināt karstos jautājumus dažādos reģionos, ir īpaši šajā reģionā. Eiropas Savienība ir nolēmusi spēlēt noteiktu lomu dialogā starp Serbiju un Kosovu. Uh, un tas parādīs, kāda ir Eiropas Savienības un tās ārlietu politikas uzticamība. Tagad eh, Valences kungam vārds lūdzu. Paldies par iespēju pateikt dažos vārdos par Birmas huntu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 spēku atcelšanu. Mēs ļoti atvainojamies, vai jūs nevarētu sākt vēlreiz no gala, Valences kungs. Please carry on. Would you like me to uh, start over from please, the beginning? Please do. Vai jūs gribētu, lai sāku no paša sākuma? Labi. Labi. Paldies Es gribētu pateikt, izteikties pret Birmas huntu. Vēlēšana komisija, kas tikko kā ir pasludināts par deviņu politisko partiju un Nacionālās demokrātijas līgas atlaišanu. Ansang Suči ir Nacionālās līgas vadītāja, un šī kundze ir saņēmusi Sakarova balvu šajā parlamentā. Viņa uh, ir vedusi dialogu, sarunas starp huntu un opozīciju, un viņas dēļ arī hunta atkāpās pirms dažiem gadiem. Tagad ir notikušas vēlēšanas, tagad vēlēšanas novembrī būs pirmās pēc iepriekšējām vēlēšanām kad Onšanks un Čīkundze tika uzlikts mājas ārest. Mums vajadzētu izteikties pret huntu, pret, um, huntu, pret militāro režīmu, kas neievēro cilvēku tiesības, kas nerespektē fundamentālās brīvības. Paldies, Luhan kungs. Mulțumesc, domnule președinte. E, fără îndoială că obiect... Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas stratēģijas 2020 e, mērķis ir ar akcentu uz izglītību un kompetenšu uzlabošanu. Tātad izglītība ir galvenais mērķis arī iemaņu uzlabošana ir galvenais mērķis, tīpaši reģionālās attīstības griezumā, tā lai katrs reģions varētu attiecīgi ievērot savu reģionālo dimensiju, jo starp citu ir noteikti amati, noteikts profesijas, kas atrodamas ir tikai noteiktos reģionos, kas ir uz pazušanas robežas, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt izglītības programmas ne tikai nacionāla līmenī, bet arī reģionāla līmenī, lai izmantot reģionālos resursus. Jo mēs varam veidot arī tādā veidā mūsu pieredzes reģistru. Mums ir ļoti daudz lietas, ko mēs nododam mutiskā formā. Tāpēc ir nepieciešams likt lielu uzsvaru uz reģionālā izglītību un apmācību Eiropas Savienībai. Ir jāiejaucas citādāk, mēs pazaudēsim ļoti daudz profesijas uz visiem laikiem. Paldies un nobeigumā pat Rauneves kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Atbilstoši Eiropas mežugunsgrēku novēršanas sistēmai, Simtu trīspadsmit kvadrātkilometri Portugālē izdega, un šī, šie te meža resursi bija ārkārtīgi vērtīgi fina, naudas ziņā. Uh, Mežu iznīcināšana ir slikta gan dabai, gan ekonomikai, gan arī valstīm, kur šie meži atrodas. Lai risinātu šo problēmu, ir vairāk jāsadarbojas starp Eiropas valstīm, bet diemžēl šāda sistēma tiek veidota pavisam lēni. Portugālē šogad ir vislielākās problēmas šajā ziņā bijušas, bet arī citās valstīs varētu, piemēram, būt nākošā gadā. Uh, Mums ir jāskatās uz 95. gada parlamenta rezolūciju par meža ugunsgrēku apkarošanu. Pagājušā gada 6. septembrī mm, tika izteikts priekšlikums parlamentā. Lauksaimniecības komitejā skatīt šo jautājumu jāskatās, kā šos te priekšlikumus, eh, kā šos priekšlikumus ir ieviesuši Eiropas Savienībā, vismaz tajās valstīs, kur šī problēma ir eh, aktuāla. Mums ir jādara vairāk, lai risinātu mežugunsgrēku problēmu vismaz nākošo divu gulu laikā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad pārējiem pie.